Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, je vous. Dāmas un kungi, aicinu jūs visus ieņemt vietas. Un uzskatīsim mūsu budžeta komitejas sanāksmi par atklātu. Pieņemsim darba kārtību, norādot, ka Praktiski apsvērumu dēļ aicinu ceturto punktu. Tā tad tas ir progresa ziņojums par augstu līmeņu grupas pašresursu jautājumā darbu. Skatīt 10.30. Mūsu viesu ērtību dēļ konkrēti tas ir uh, Lamasūrkungs un Kaifinkungs. Ja neviens neiebilst tam tālāk eh, informācija. Pirmkārt, pēc finanšu reglamentu pārskatīšanas, kas tika pabeigta pagājušajā mēnesī, Eiropas parlaments ir saņēmis divus dēlēšanas aktus, ko ir pieņēmusi komisija. Un šajā sakarā uh, ir jāizsakās budžeta un budžeta kontrolas komitejām. Jūs esat saņēmuši šos deleģētos aktus, tie ir publicēti šīs sanāksmes dokumentos, kā arī komisāras Georgijievas vēstuli, kura aicina parlamentam pieturēties pie pātrināts neiebilduma procedūras saskaņā ar 105. Eh, reglamenta pantu. Pēc termiņā iztecēšanas 20. novembrī 12. Jums, ja tā tas notiek, tiks piedāvāts eh, rakstiskā procedūrā un saskaņojot ar eh, budžeta kontrolas eh, komiteju ieteikums, kas būtu jāiesniedz plenārsēdēji decembra, decembrī. Eh, tekstā to spēkā 1. janvārī un tādā veidā atvieglotu reformu pilnam finanšu gadam. Jūs esat iepazinušies ar šiem deleģētiem aktiem, domāju, ka nekādu ko, eh, aizrādījumu nebūs. Tāpat arī jums ziņoju par koordinātoru lēmumiem, kas ir pieņemti 28. oktobrī. Pirmkārt par ziņojumu sadalīšanu zvejniecības nolīgums ar Mauritāniju sociālisti, Liberija tautīnieki, MBU potenciāls ar nozīmīgu devumu izaugsmei un nodarbinātībai Eiropas Savienībā, eh, to saņem goe. Tālāk iniciatīvas ziņojumi. Deve komitejā ziņojums par Āfrikas trust fondiem. Iespējams, tas būs saskaņā ar 54. pantu. Kontroli pār komisijas ekspertu grupu atzinums, ko sagatavo mūsu komitejiem. Ziņojums par budžeta kontroli pār NVO no Eiropas Savienības budžeta. Mēs lūksim piemērot 54. pantu. Beigas ziņojums eh, par parlamentāro kontroli budžetā. Budžeta komiteja vēlētos uh, strādāt kopā ar ekonkomiteju, un par to mēs runāsim ar koordinatoriem. Un visbeidzot, uzklausīšanas jaunie finanšu instrumenti. Un valsts banku loma MVU jomā mēs sadarbosimies ar ITRE, tālāk misijas un delegācijas Libāna, Jordānija. Mēs lūgsim Libe referentu pievienoties mūsu delegācijai. Pagaidām tā ir informācija no manas puses. Tālāk jūs esat saņēmuši paziņojums par uh, 28., 29., 30. septembrī, 22. oktobrī šo sēžu protokoli, ja to sakarā iebildumu nav, tad uzskatīsim tos par apstiprinātiem. Un tagad ziņošu pār samierināšanās rezultātiem. Kā jūs zināt? Līdz galavārdam mēs nonācām piecas dienas pirms noteiktā termiņa, un mēs piekdien 13. datumā, precīzāk sestdien 14. datumā no rīta varējām darbus pabeigt. 13. E, tajā datumā piekdienā Luksemburgas finanšu ministrs, kurš vadīja padomis pārstāvību, vēlējās, lai šī piekdiena būtu laimīga, bet, diemžēl, kā jūs zināt, ņemot vērā notikušo traģēdiju Parīzē un Sensendenī, tā paliks kā melnā piekdiena Francijai un Eiropai. Kā Francijas eh, parlamentārietis, es vēlos paust to, cik lielā mērā es jutos tāpat kā daudzi citi samierināšanās dalībnieki saviņots par jūsu solidaritāti. Teroristi, kuri tik ļāvā veidā īstenoja savus um, nežēlības ir uzbrukuši gan Francijai, gan Eiropai un mūsu vērtībām un mūsu dzīvesveidam Eiropā. Es izjūtu solidaritāti, kas izpaudās šajā brīdī. Vēlos pateikties visiem, kuri piedalījās šajā samierināšanās sanāksmē un apsveikt to, ko Jose Manuels eh, devē par kopīgo darba grupu svei, eh, referentu Žerāru Deprē, kurš aizstāvēja budžetu pa citām iedaļām, Jensu Geijeru, kurš ir pastāvīgais repert, eh, referents par aģentūrām, un vēlos pateikties Eiderai, kura ir referents par 2015. gada grozīto budžetu numuru 8. Un kam ir tieša saite ar dalību valstu saistībām sakarā ar migrantu un bēgļu krīzi. Vēlos pateikties visiem delegācijas locekļiem, mēs strādājam solidāri un domāju, ka droši varu teikt, ka esam panākuši apmierinošu rezultātu. Pat, ja komisijas priekšsēdētājs vakar sarunas laikā Briselē varētu teikt, ka Eiropas Savienības budžets ir viduvējs un ka Eiropas Savienības budžeta konsolidācijā un dalību valstu budžeta konsolidācija ir jāskata, lai izsvērtu Eiropas uh, iesaistīšanos darbībās, kuras mums ir jāveic sasošo izaicinājumu sakarā. Mēs, protams, pārbaudīsim un skatīsim, cik lielā mērā daudzgadu finanšu schēma ir kļuvusi par šauru un par stīvu un kas nepiešķir nepieciešamo elastību tad, kad iestājas nopietna krīze, kā piemēram migrantu krīze. Eh, Tādējādi vidusposma pārskats būs izšķirīgs brīdis mūsu komitejai un Eiropas parlamentam, lai Eiropa spētu reaģēt uz daudzu pilsoņu leģitīmajām gaidām. Tāpat arī es vēlos pateikties visiem budžeta komitejas eh, līdzstrādniekiem, politiskajiem padomniekiem, politiskajās grupās, pateikties visiem dienestiem, kas Eh, ir eh, mums eh, palīdzējuši tāpat arī pateikties tulkiem. Un šis rezultāts, kuru mēs esam sasnieguši, ir vislabākais, kuru mēs varējām gaidīt. Praktiski viens pusotrs miljārds vairāk kredītu gan saistībās, gan maksājumos salīdzinājumā ar padomes pirmās versijas lēmumu, bet mums tas izdevās arī pateicoties tam, ka Luksemburgas prezidentūra strādāja īpaši efektīvi, organizējot debates un pieņemot lēmumus bez pārliecīgas kavēšanās, un domāju, ka rezultāts atbilst tam, kādu mēs, uz kādu mēs cerējām nākošajā nedēļā. Mēs par to runāsim plenārsēdē, un es lieku lielas cerības uz to, ka parlaments šo budžetu uh, apstiprinās. Šeit ir runa par 155 miljardiem eiro saistībās un 140 maksājumos, un mūsu komitejas deputātiem nav jāizsakās par samierināšanās rezultātiem kā tādiem, jo teksti ir iesniegt plenārsēdē parlamenta delegācijas vārdā. Debatas paredzētas 24. novembrī, balsojums paredzēts trešdien 25. atgādinu, ka mūsu komitejā eh, izteiksies par trim tekstiem, kas ir saņemti eh, samierināšanā uh, DAB 8, elasti, elasticitātes instrumentu grozījumi un par solidaritātes fondu. Un tagad es došu vārdu galvenajam referentam. Paldies priekšsēdētāji, arī es gribēju pateikties visiem kolēģiem. Un sāk, iesākumā norādīšu, ka piekdien 13. datumā, kad notika šie uzbrukumi Parīzē, mēs apliecinājām solidaritāti uzbrukumos, kas bija, eh, kas bija gļēvi uzbrukumi mūsu vērtībām, un šo uzbrukumu mēs Eh, uzskatījām praktiski par personisku, un eh, mēs eh, līdz ar to apliecinām savu solidaritāti. Un piebildīšu, ka Eiropas Savienībai ir jābūt vienmēr gatavai rieģiet un rīkoties. šis notikums, lai mums to rāda, ka mums ir jābūt gataviem rīkoties, rīkoties savlaicīgi. Un tāpat tagad pāriešu pie ziņojuma. Domāju, ka rezultāts ir pozitīvs. Es kā referents nevarētu teikt, ka tas eh, ir liels panākums stāsts, bet tomēr tas ir pozitīvs un tas ir pateicoties mūsu vienotībai visā delegācijā. Tāpēc gribu pateikties delegācijas locekļiem par to, ka mums ir budžets nodarbinātībai uzņēmumiem un it īpaši mazajiem vidējiem uzņēmumiem un uzņēmēji darbībai kā pierādījums mums ir izdevies investēt eh, samazinājumus kategorijā 1A un arī palielināt eh, summas pārsvien 20, 20 ievērojami, lai varētu garantēt Junker plānu. Tāpat arī mēs esam palielinājuši kosmē e, programmu, finansējumu MVU, palielinājuši Erasmu plus un palielinājuši arī Erasmus plus budžetu un mums ir budžets solidaritātei, kas ir iekšēji un ārēji. Tas nozīmē, ka mēs esam paveikuši ļoti daudz. Pois. E também é que nos tínhamos comprometido com as nossas propostas de alteração. Un mums ir izdevies panākt samērā daudz. Tomēr vēlos paust īpašu pateicību kolēģim Žerāram Deprē, kurš lieliski paveic savu darbu. Un arī attiecībā uz vispārīgo Eiropas Savienības budžetu. Trabalho. Um agradecimento também ao Tāpat vēlos pateikties referentam Gājeram un e, pateikties Eiderai, kura vienmēr strādā kopā ar mums sarunās un kura ir atbildīga par 15. gada budžetu. Un pār korektīvo budžetu numur 8. Tālāk runājot par pirmo kategoriju un rubriku 1b, mēs diskutējam par maržu. Šeit ir runa par palielinājumu 500 miljonu eiro lauksaimniekiem trešajā kategorijā. Mēs izmantojam eh, elastības eh, instrumentu virsmaržas par pusotru miljārdu, tāpat arī uh, kategorijā 1B mēs izmantojam e, elastības instrumentu par 24 miljoniem eiro. Tas nozīmē to, ka kategorijas, kurā prioritātes, kuras mēs noteicām, mēs izmantojam maršu kopumā un izmantojām fleksibilitātes instrumentu kopumā. Tālāk par jauniešu nodarbinātību ir daļai atrisināta, vismaz labāk atrisināta, jo visas trīs institūcijas uzskata, ka jauniešu nodarbinātība ir prioritāte. Bez tam ir panākt apņemšanās virzīties eh, uz priekšu ar priekšlikumiem eh, pēc eh, iniciatīvas pārskatīšanas, lai varētu uzlabot un piedāvāt pienācīgus priekšlikumus attiecībā uz secinājumiem šim iniciatīvas izvērtējumam attiecībā uz jauniešu nodarbinātības. Tas ir skaidrs arī no uh, mūsu puses, un mēs ar šo vēstījumu vēlamies nosūtīt skaidrus politiskus vēstījumus. Viens no tiem ir jauniešu nodarbinātības iniciatīva, kur mēs vēlamies, lai turpinās, un vēl viens politiskais vēstījums ir, ka e, solījumi ir jāpilda, jeb latīniski paktas un servanda, mēs e, respektējam tās apņemšanās, ko mēs esam pieņēmuši Junker plānu izpratnē, bet arī mēs vēlamies respektēt to, kas tika pieņemts daudzgadu finanšu schēmas ietvaros. Un šeit, um, atsaucoties konkrēti uz uh, abām programmām, projektiem apvārsnes 2020 un Connecting Europe. Mēs uzskatām, ka šīs programmas, kas kalpo par pamatu, lai veidotu garantiju Eiropas strateģisko investīciju fondam, ko mēs devējam par Junker plānu, ir uh, ar pašām ambīcijām periodā no 14. līdz 20. gadam ir ties, ka Connecting Europe gadījumā komisija saka, mums nav nepieciešams tik daudz papildus summu, taču mums ir jābūt eh, ļoti pie, uzmanīgiem, ir tīpaši pārskatot finanšu schēmu. Komisija ļoti labi zina un saprot to, ka mēs vēlamies šīs programmas stiprināt. Turklāt katrā budžeta procedūrā bija skaidrs, ka 17. punkts starp institūcijā nolīgumā nozīmē to, ka mēs varam palielināt jeb kuru programmu par 10% šajā gadījumā. Mēs runājam par to programmu stiprināšanu, kas mums ir svarīgs. Bez tam arī Atsevišķas um, pozīcijas ir samazinātas un tālāk par piekto kategoriju. Uh, došu izteikties kolēģim uh, Žerāram Deprē par aģentūram. Mēs atguvām samazinājumus, ko veica komisija. Komisija uzskata, ka šī summa ir pietiekama, tomēr ir skaidrs, ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem izpildē, ka mēs būsim ļoti vērīgi 2016. gadā attiecībā uz maksājumiem un ka mēs neatstāsim komisiju mierā šo jautājumu sakarā, jo vēlreiz gribu norādīt, ka solījumi ir jāpilda. Esmu pārliecināts, ka ar šo uh, esošo budžetu, mēs varam atbildēt pilsoņu gaidām. Un vēl noslēgumā vēros pateikties gan referentiem un vēl visiem šīs komitejas darbiniekiem, politisko grupu koordinatoriem, sekretariātam, kurš ir paveicis lielisku darbu. Enrīgi Jomam, kurš e, strādāja sekretārija vārdā īpaši. Vēlos pateikties visam politisko grupu personālam un visiem politiskajiem padomniekiem, it īpaši Tautas partijas grupā, kas simtiem stundu ir strādājuši šajā jomā, Fanija, Anna un Nikola, kuras vienmēr bija kopā ar mani darbā. Es uzskatu, ka mēs esam bijusi mūsu uzdevuma augstumos. Un noslēgumā vēlos teikt visiem paldies! Merci, monsieur le rapport. Paldies, uh, referenta kungs, uh, deprē kungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi, jo pēc visiem pateicības vērdiem, ko izteica Jose Fernandes, galvenais referents, man eh, negribētos runāt pārāk ilgi, jo nevarēšu izteikties tik skaisti kā viņš. Izteikšos īsi. Kas attiecas uz parlamenta budžetu, jūs zināt, ka mūsu mērķis bija saglabāt uh, Eh, to, ko prasīja politiskās grupas, eh, un eh, mēs pat, ja citas institūcijas to um, neakceptēja iekļaut tekstā, mēs to panācām. Tātad mēs panācām to, ka mūsu budžets netiek apšaubīts. Tad par šīm uh, drošības uh, štata vietām, kas tika prasīts, lai stiprinātu parlamenta kontroli, uh, un arī eh, par sekretariāta um, izdevumiem. Tur mēs saņēmām 38. Eh, mēs arī panācām to, ka par 5% samazinājumu. Tur mēs neutralizējām 2013. gadu, tātad aprēķins sāksies no 2014. gada un pārbaudot šos 5% eh, ievērošanu uh, realitātē, tas tika atlikts uz 2019. gadu. Es domāju, ka tas ir pienācīgs rezultāts, ko esam sasnieguši. Ir uh, attiecībā citām institūcijām, piemēram, uz kopienu tiesu, dažas lietas, kas neizdevās, piemēram, tur uh, mums bija jāpiekrīt štata vietas samazinājumu par 20 un es gribētu uzsvērt, ka tas nav saprātīgs lēmums un nākotnē tas būtu jālabo. Uh, Pāris vārdi par eh, šo samazinājumu par 100%. Runājot par eh, šiem noteikumiem, ja man ir eh, pareiza informācija pieejama, es paraudzījos uz skaitļiem, un man šķiet, ka tie ir tie skaitļi, ko nosūtīja vicepriekšādātāja Georgievas kundze. Uh, Viņiem ir 100 tūkstoši 41 uh, uh līguma darbinieks. Tātad, cik uh, nozīmīgs būs šis 5% uh, samazinājums? Tas būs pagaidu vai pastāvīgs uh, samazinājums? Uh, de mesure, de cet ordre-là. Donc, franchement, j'ai un... Šeit ir zināma, zināma neveikla sajūta šī. Uh, E, pasākumu pasakā. Tālāk 2,4% priekšsēdētāji, tas ir pēdējais elements, jūs zināt, ka mēs zinām pilnīgi pārstāvīt, jo tā, lai vai vietā, lai piemērotu at atalgojuma e, koriģēšanas likmi, kas bija sākotnēji paredzēta, pa 2% mums nācās pieņemt 2,4%, mēs protestēt nevarējām, jo aprēķina metoda ir paredzēta statūtu pielikumā, e, kas attiecas uz eh, statūtu 64. un 65. pantu. Tas nozīmē, ka nākošajam gadam katrai institūcijai vajadzēs eh, papūlēties, lai kompensētu šo pieaugumu, kurš netika iekļauts mūsu pieņemtajā budžetā. Visā pārējā es pievienojos pateicības vārdiem no jūsu puses un Jose Fernandes puses tāpat arī vēlos pateikties eh, tulkiem, jo Jose Fernandes pateicās visiem izņemot tulkus un visbeidzot eh, jums priekšsēdētāji pēdējie vārdi, ņemot vērā Parīzes traģiskos notikumus, kas nav atraujami no E, mūsu darba stundām un pagāja diezgan tumši brīži, kamēr sāk apzināties realitāti. Pauž vēlreiz jums mūsu līdzjūtību un mūsu vēlmi atbalstīt Franciju. Ja mūsu valsts e, kļūst par upuru līdzīgiem notiekumiem, e, notikumiem, kas var notikt, un piebildīšu arī, ka notikušajā Beļģijai nav brīva no atbildības, mēs apzināmies to, cik nepieciešami ir veikt zinām skaitu papildu pasākumu un vēlos arī jums e, paust pārliecību, ka mēs tā rīkosimies. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Un, ja Francija piekdienas nakti Tī piedzīvoja dramatiskus notikumus, arī citas valsts tādas ir piedzīvojušas, konkrēti es domāju Madrida, Londona, un ne padosimies bailēm un radīsim spēku stāties, stāties pretī šiem izaicinājumiem, jo šeit uz spēles ir mūsu vērtības. Gaierkungs par aģentūrām. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms Es atļaušos dažas piezīmes izteikt par sarunu norisi. José Manuels Fernandes, jā, ļoti precīzi visu apkopoju. Mm, tātad man tur nekas nav piebilstams eh, tam, ko viņš minēja par analīzi un par pateicības vārdiem. Gribēju tikai piebilst, ka sarunas bija ļoti labas, bija labas komanda un prezidentūra, un Fernandes kungs arī bija ļoti labs referents. Un uh, katru brīdi viņš bija ne tikai savas politiskās grupas, bet visas komitejas referents. Līdz ar to kolēģiem no citām politiskajām grupām nebija problemātiski viņam uzticēties un atbalstīt viņu šajā darbā. Un par to gribētu Uh, pateikties, ka sociālās ēnu referents, tātad sadarbība bija ļoti laba, un ja man, uh, mana politiskā grupa dos man uh, mandātu strādāt arī pie 2017. gada budžeta, tad es ceru, ka varēšu um, uh, izdarīt darbu tikpat labi kā jūs. Paldies arī Deprēkungam Tas, ko jūs panācāt parlamentam, bija maksimāli sasniedzamais, to jūs uh, tiešām ļoti šarmanti un izveicīgi izdarījāt. Un uh, tur arī šajā sarežģītajā situācijā, kad padome mums uh, par šo 5% personāla samazinājumu tiešām uh, izdarīja uz mums milzīgu spiedienu, tas tur jūs bijāt īstais cilvēks īstajā vietā. Par to paldies jums no visas komitejas un parlamenta, bet arī no manis personīgi. Tātad par aģentūrām. Tur aina nav tik viennozīmīga. Mēs kā parlaments, eh, runājot par štata vietu eh, aizpildīšanu, tur mēs esam patiesībā izgāzušies. Šis pārvietošanas eh, kopums redeployment pool, tas Um, nedarbojas un šis 5% uh, samazinājums tiek uzlikts katrai aģentūrai atsevišķi. Un uh, ir uh, tātad no sava personāla kopuma uh, aģentūrām ir eh, jāsasniedz šis 5% samazinājums, un ja tām ir vairāk uzdevumi, tad eh, viņām nāks ciest, jo trūks darbinieku, un eh, mums taču ir tik liels skaits aģentūru, daudz pat saka, ka to ir par daudz, bet ir tādas aģentūras, kurām ir ļoti konkrēti, specifiski uzdevumi, kurus tām uztic um, Eiropas Savienību, un nevar, protams, būt tā, ka zivsaimniecības aģentūrai personālu var dot, piemēram, uh, līdztiesības aģentūra. Un mums ir darīšana ar uh, iestādēm, kuras ir patstāvīgas vienības, kurām ir jāuzņemas papildus pienākumi, kamēr sabiedrība un uh, Eh, daudz deputāti šeit diskutē par to, kuras aģentūras varētu likvidēt, un tad citiem savukārt ir idejas, kādas aģentūras varētu vēl jaunas veidot. Tātad tas viss ir ļoti uh, interesanti, bet uh, izskatās, ka ir aģentūras, uh, kurās uh, ne tikai 5, bet 10% darba vietu ir likvidētas. un daudzām ir jāpiecieš šis samazinājums, un tur nav eh, nebūs jābūt speciālistam personālu eh, jautājumos, eh, lai saprastu, ka 10% personāla samazinājums ir diezgan grūti pārdzīvojams, jo šeit taču nav runa par mašīnām, te ir runa par cilvēkiem, kas veic profesionālu darbu. Uh, Un, un nu, daudz aģentūras šis personāla samazinājums uh, uh, neļauj labi tām strādāt. Un tad ir šīs aģentūras, kuras galvenokārt strādā pie bēgļu krīzes uh, pārvarēšanas. Uh, tām ir uh, īpaši sarežģīta situācija, Un uh, tagad var redzēt, ka tas nav tas labākais risinājums. Padome uh, uzstāja, ka ir jāsamazina personāls par 5%, dažas aģentūras uh, to nav izpildījušas, citas ir uh, pārāk labi izpildījušas, un ar to mums būs jārēķinās. Frontex ir 60 papildus vietas saņemtas uh, pēc komisijas priekšlikuma Eiropola un EASO. Uh, Eh, katrā 30 un ir izdevies arī Eurojust un eh, pamatiesība aģentūrai eh, katrai saņemt vēl divas vietas. To mums izdevās panākt sarunās. Viena aģentūra, kur nav nekāda strīda par to, ka tai būs jauni uzdevumi, ESA e tā ir atbildīga par energoregulātoriem, un tai būs jāiesno Eiropas Energo Savienība, tur būs piecas papildus štata vietas un citas aģentūras, kuras finansē nozars nodavas, tur arī būs jauni uzdevumi un nu, arī jauna darba vietas aviācijas drošības aģentūra Ķelnē sešas vietas, ķīmijas aģentūra Helsinkos trīs vietas un Eiropas Eh, zāļu aģentūru Londonā arī trīs vietas. Man jums jāsaka, ka es nemaz eh, neva, nespēju to ģenerāla direktoram prezentēt kā eh, panākumu. Es domāju, ka, ja ir papildus uzdevumi, tad ir jābūt papildus vietām. Nu, tas nav vienkārši esam saņēmuši papildus naudu Eiropas Banku aģentūrai Londonā. Tas arī bija komisijas priekšlikums, jo eiro un mārciņas eh, um, kurs tā attīstījās, ka bija jāsniedz šie papildus līdzekļi, lai šī aģentūra var mm, veidot savu darbību veiksmīgi. Un tas ir uh, panākums, bet par šīm papildus štata vietām vai tiešām padome ir gatava nopietni vēst sarunas, jā, tur bija zināmi ierobežojumi. Es iestājos par to, lai Zivsaimniecības kontrolas aģentūra saņemtu vienu papildus posteni, kaut gan visi uzskatīja, ka salīdzinot ar uh, to, par ko mēs šajā vakarā vienojāmies, ka tie bija sīkumi un ka uh, tas būtu bijis iespējams, tad tomēr eh, vienotais viedoklis bija tāds, ka neatvērsim tagad vēl vienu eh, sadaļu šeit, un tas nebija sasniedzams, kas nedaudz apraksta situāciju, kādā šobrīd atrodas aģentūras. Tātad mums izdevās eh, kaut ko panākt, bet es domāju, ka tas nav pietiekami. Paldies! Bien, monsieur. Paldies. Un nu, tomēr tas ir progress. Un ir jāpasakās pastāvīgiem referendam. Ēder. Prezidenta, estas alturas, creo que. Priekšsēdētāji domāju, ka jau ir izstāstīts praktiski viss Kā vispārīgi novērtājumu, es domāju, ka saruna atmosfēra no, bija ļoti pozitīvā, ka prezidentūra parādīja to, ka tad, kad pie stūres ir ministrs, kurš pārstāv institūcijas un budžets, ne, sarunas notiek citā veidā, sarunas bija patiesi politiskas un mums nebija pārāk daudz strīdu vai plēšanos par to vai citu vārdu. Es domāju, ka to, tas arī tika pareizi saprast, līdz ar to mēs ietaupījām samērā daudz laika. Domāju arī, ka parlamenta sarunu grupas vienotība bija būtiska veiksmīgām sarunām, un arī domāju, ka komisijas nostāja bija ļoti nopietna konkrēta attiecībā uz maksājumiem, un padomi skaidri norādīja, ka ja eh, tiek iet eh, tālāk nekā komisija ir norādīta, Dīs komisija, tad tas būs padomis eh, atbildībā. Domāju, ka mēs šīs sarunas ir, lai parādītu visu to pozitīvo, ko esam varējuši panākt, un domāju, ka Geijer kungam būs eh, tā tikpat pozitīvā, pozitīvi panākumi E, turpmāk katrā ziņā apsveikumi visiem, gan sarunu grupai, gan parlamentam kopumā, un, kā jūs sacīju, mums ir beidzot e, budžets 16. gadā, mēs varam sākt strādāt, arī 17. gada budžets būs sarežģīts, ņemot vērā to kontekstu, kurā mēs uh, atrodamies. Un visbeidzot, komentārs konteksts sakurā Es atceros, eh, ka tajā eh, piekdienas vakarā vienā brīdī mēs vēlējāmies visi doties uz mājām un turpināt klausīties ziņas, bet mēs palikām padomu sanāksmē brīdī, kad Parīzē risinājās notikumi, jo mums ir jāveic savs darbs, savukārt viņi vēlas, mm, lai mēs mainītu uh, mūsu dzīvesveidu, lai tiktu izbeigtas brīvības, kas pastāv Eiropas Savienībā. Es domāju, ka mēs esam, mums ir izdevies panākt veiksmīgu rezultātu. Kā jau izskanēja, iepriekš Spānija ir saskārusies, jo konkrēti mana valsts ir saskārusies ar terorismu, un es zinu, ko tas nozīmē. Nu. Paldies! Mēs eh, nešaubāmies, ka eh, mēs eh, uzvarēsim terorismu. Es domāju, ka Eiropiešiem jābūt vienotiem un jāveido sevi instrumenti, lai to darītu un lai panāktu rezultātus. Mankas kungs gribēja izteikties. īsi varam diskutēt, bet uh, mums ir diezgan pilna darba kārtība. Da, každī znāzmās vai lat. Paldies priekšsēdētāji. Mums katram ir uh, savs subjektīvais viedoklis, un tāpēc arī es uzskatu, ka Mēs esam sasnieguši lielisku rezultātu, kas nav perfekts. Perfekta ir tikai mana septiņus mēnešus vecā mazmeitiņa, bet uh, rezultāts tomēr ir labs, un es domāju, ka ir labi, ka mēs varam cīnīties kopīgi, un par to, kas tika teikts, es gribētu pateikties arī jums par jūsu vadību. Mēs tiešām strādājām kā komanda jūsu vadībā, mēs tā arī jutāmies, Un šis darbs tiešām bija lielisks un sadarbība bija nevainojama. Atļaujiet man lūdzu izteikt pāris piezīmes par to, kas šeit tika teikts. Priekšsēdētāji, jūs jau teicāt, ka padomas priekšsēdētājs teica, ka budžeta konsolidāciju viņam jau tagad ir jātaisno un ka migrācijas, eh, ap, tātad eh, migrācijas situācijas regulēšanai um, eh, meklēta nauda tiek no kohēzijas politikas, to dara dalībvalstis, un tas rada risku. Mums ir uh, jābūt gataviem šiem izaicinājumiem. Tagad par maksājumiem. Jūs varbūt atcerēsieties, ka jau pavasarī mēs pieņēmām rezolūciju, kurā mēs komisijai uzdevām uh, veikt pētījumu uh, par uh, nemaksāšanu. Tie tagad būs 20 miljārdi eiro, proti, ko tas uh, nozīmē tiem, kuriem šī nauda bija jāsaņem. Un tas būs būtisks dokuments, svarīgs arī nākotnei, lai mēs varētu izvērtēt to, kāda ir situācija pēc uh, neapmaksāšanas. Um, un tagad uh, jauniešu nodarbinātības iniciatīva. Visas trīs uh, institūcijas vienojās, ka tās ir jāatbalsta, bet sākumā tā nebija. Mēs negribējām nevienu eiro ielikt saistībās 2016. gadam, un prieks, ka mēs tomēr to izdarījām. Um, darba ministri jau ir sagatavojuši savus uh, pētījumus un varēs tos uh, prezentēt 9. decembrī savā sanāksmē. Un šie pētījumi parāda, ka šī iniciatīva ir ļoti uh, pozitīvi vērtējama. Un vēl viena uh, piezīme par uh, Eiropas parlamentu 2017., 18. un 19. gadā mums ir jāpild savas saistības. Uh, un jāsamazina štata vietu skaits par 170. Un sarunās ar Klausu Vēli mēs eh, teicām, ka mēs to varam izdarīt, bet visās eh, sarunās mums ir jāsaskaņo mūsu pozīcijas, un eh, mēs nevarēsim to aizstāvēt uh, sarunās ar vēlētājiem, ja mēs nepildīsim savus pienākumus. Vēlreiz gribētu pateikties par rezultātiem un paldies, ka varēja piedalīties šajā komandā. Paldies! Mākas kungs. Cielo kungs. Man ir eh, jāsaka tagad savs vārds par veiksmīgo rezultātu. Esmu īpaši gandrīz par otro gan, uh, kategoriju. Es biju referents par lauksaimniecības budžetu. Man ir atsevišķi jautājumi par jauniešu garantiju, jo, manuprāt, ir jāturpina izdarīt spiedienas uz šo politiku. Vakar es uzņēmu jauniešu no Francijas vietējām misija, e, misijām. Un mēs tikāmies ar komisijas atbildīgajām amatpersonām, jo tikai tādā veidā var vēstījumu nosūtīt tālāk. Tad, un katram savā darbietā ir jāveicina jauniešu garantija, kas ir ļoti nozīmīga visai Eiropai. Noslēgumā es vēlētos piebilst, ka. Nākošais budžets būs sarežģīts. Mēs šajā sakarā provizori visdrīzāk sakārtosim migrācijas jautājumus, bet ņemot vērā 13. datuma notikumus, mēs nevarēsim neņemt vērā Eiropas aizsardzības jautājumus. Un domāju, ka būs jāpārdomā šis jautājums, un nākošajam budžetam ir jāiekļau šī Eiropas aizsardzības dimensija, jo šodien mēs esam vājuma pozīcijās šajā sakarā un. Uh, ir ļoti liela atbildība, kas gulst šobrīd uz Franciju. Pēdējais runātājs eh, deputāts Marigāls. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlētos paust tās sajūtas, kādas mums visiem bija samierināšanās laikā eh, mēs bijām eh, samierināšanās procedūrā un piedzīvojām patiesu konfrontācijas epizodu, bet arī tas bija. Vēstījums par to, ka Eiropai vēl ir ļoti daudz darāmā. A ver, este es el primer presupuesto de la nueva comisión. Tā runājot par mēs varējām redzēt no komisāres Georgievas puses un attiecībā uz um, Eh, uz 16. gada budžetu mēs redzam atšķirību, cik profesionāli strādā Luksemburgas prezidente, un katrā ziņā mēs esam eh, arī zināmā mērā iespaidoti par palielinājumu budžetam un varbūt panākumi. Eh, Fernandeša kungs ir e, pateicoties šim nelielajam palielinājumam. Mēs izmantojam praktiski visu pieņemo maržu. Mēs e, no šī viedokļa varam runāt par e, panākumiem, taču arī mēs redzam, ka esam visai tālu no tā, ko pieprasa realitāte un ko nereti mums norāda kā ļoti būtisku Eiropas Eh, Savienības budžets ir viens eh, eh, procents no Eiropas IKP, un mūsu kapacitāte nepārsniedz pārāk daudz, kā darbības kapacitāte nepārsniedz vairāk nekā 1% no šī budžeta. Līdz ar to limiti un robežas ir aprakstāmas. Katrā ziņā esmu. Es atbalstu šo sarunu procesu, atsevišķi jautājumi tiks lemti mūsu grupā bet atcerieties to, ka zaļo grupa balsoja pret abiem pēdējiem budžetiem, un redzēsim, kā vēlāk attīstīsies mūsu debats šajā sakarā. Domāju, ka iespējams pozitīvs balsojums varētu notikt eh, tikai tad, ja mēs visi piekritīsim tam, ka šis budžets ir tikai pirmā daļa no tā, ko Arčī kungs sacīja savā ievadrunā. Citiem vārdiem, pirmā lapuse patiesām debatēm attiecībā uz eh, daudzgadu finanšu schēmas pārskatīšanu nākošajā pavasarī. Šajā gadījumā var atbalstīt un piedavīt eh, debatēs par DFS ir notikušas ļoti daudzas lietas kopš 2013. un 2014. gada, un tikai četras eh, tiesas no tām Eh, nosaukšu uzkrātā um, finanšu krīzes sekas, eirozonas problēmas, eh, uzkrātie parādi, pieaugušie parādi, Eiropas jauniešu iniciatīva ir simbols šiem jautājumam, un tas ir ticis iesaldīts. Treškārt, bēgļu krīze Mēs apzināmies to, ka šeit ir runa par budžetu, kas sasniedz maksimumu, bet nav pietiekams, lai reaģētu uz šīm prasībām. Un ceturtkārt, atvērtie konflikti visās robežās ar dramatisko piekdienas epizodi. Mēs ceram, ka tā būs viena epizoda un nevis eh, konsolidēta situācija, bet šeit ir nepieciešams reakcijas drošības, eh, aizsardzības jomā, kā arī sociālās sociālo jautājumu ziņā. Un piektkārt, un par to arī tiks runāts Parīzē, klimata kārmaiņas eh, un reāla darba programma. Visi šie jautājumi nav pārskatītajā finanšu schēmā. Šeit būtu nepieciešama jauna finanšu schēma, reāls pieaugums un mums ir jāapzinās, kāda ir realitāte un ka tā ir jāņem vērā. Paldies, priekšsēdētāji. Ja, paldies, turpina priekšsēdētājs. Paldies par pozitīvu balsojumu uh, perspektīvu. Kristofo Dūkungs, pēdējais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pievienot savus pateicības vārdus visiem, kas panāca šo labo rezultātu samierināšanās eh, procedūrā un izskatās, ka tas ir bijis arī liels panākums Eiropas parlamentam, jo šis ir eh, viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem, mūsu prerogatīva. Un mums ir spēcīga referentu un ēnu referentu komanda, un mēs tiešām eh, varam Uh, varējām panākt tiešām negaidīti veiksmīgu rezultātu. Ja man kāds jautātu, kādas, kāds bija mūsu veiksmes noslēpums, tad es gribētu teikt, ka tā ir vienotība. Tā mūs padarīja īpaši spēcīgus un uh, mēs spējām tiešām atkāpties no uh, individuālām vēlmēm un uh, kopīgi strādāt. Darbs ir bijis eh, ļoti apjomīgs un smags, bet tas mums atgādina, ka parlaments spēj eh, vienot strādāt eh, un panākt daudz vairāk nekā mēs panāktu atsevišķi. Vēlreiz paldies par to, un es ar lepnumu, es, es esmu lepns par šo sasniegto rezultātu. Tagad Hosē Manuēls noslēguma vārdiem. Paldies, priekšsādātāji. Viena minūte noslēguma vārdiem. Vispirms gribētu pateikties visiem kolēģiem, kuri apstiprināja to visu un uh, Tagad vēl gribētu pateikties arī Luksemburgas prezidentūrai, ko sākumā neteicu. Paldies arī Luksemburgas finanšu ministram par viņa paveikto darbu. Eh, bez tā šī, eh, šis veiksmīgais rezultāts nav, nebūtu bijis iespējams. Un paldies arī Eiropas komisijai, kas labi saprata mūsu prioritātes un tās arī tiešām ņēma vērā. Mm, tos abus punktus gribēju vēlreiz uzsvērt un eh, šos pateicības vārdus gribēju vēlreiz paust. Paldies, paldies jums, eh, galvenā referenta kungs. Vrai, ka... Tā ir, ka secinājumi uh, tika pieņemti ļoti uh, emocionālā un smagā brīdī, un uh, šajā brīdī mēs ļoti spēcīgi sajūtām, ka diskusijās uh, Ja mēs esam varējuši eh, eh, noslēgt eh, uz pozitīvas nots, tas tāpēc, ka mums ir pārliecība. Un pārliecība uh, pieprasa sapratni, un es domāju, ka viens arī apliecināja savu realismu, savu, savu sapratni. Mēs vēlamies arī pateikties komisijai, komisārai Georgievai, kura labi turējās konkrēti maksājumu ziņām. Es vēlētos. Uh, Eh, novēlēt vislabāko Jansam Gaieram. Šķiet, ka mums izdodas vienu gadu no diviem. Un es viņam novēlu pārtraukt šo apburto loku, kur eh, neveiksmes bija eh, ar panākumiem. Un es arī ceru, ka vakar mums izdevās to pierādīt. Bet budžets, kur mēs pieņemsim nākošajā nedēļā, vēl ir eh, jāpanāk tas, lai tas atbilstu budžeta izpildēji un ņemot vērā esošos nosacījumus, iespējams, ka gadu laikā būs jāievieš tajā korekcijas. Tālāk eh, maksājumi un parādi. Mēs eh, bīdams jau pa priekšu veselu parādu kaldu. Un ja mēs domājam, ka 16. gadā mums izdosies ar eh, kavēšanos atvieglot šos, eh, šīs maksājuma prasības, tad es nebūšu izbrīnīts, ja sākot ar 17. gadu mēs nonāksim visai sarežģītā situācijā. Attiecīgi ikvienam vajadzētu šeit eh, izvērtēt tās debates ar padomi, kādas būs. Ja jāuzsāk eh, vidusposma pārskatīšanai. Tādējādi eh, būsim pabeiguši tagad skatīt eh, budžeta projektu 2016. gadam. Es zinu, ka vairāk kolēģi gribētu drīz doties projām un kuri domāju, ka balsojums būtu 9.50. Dārgie kolēģi, vai jūs neiebilstot balsojuma sesijai tagad un lai pēc tam mēs skatītu Eiropas investīciju bankas pārskatu, kuru eh, prezentē Seidera Gardija Sabala. Vai neviens neiebilst? Ça va? Bon. Alors, je vous invite à glisser vos cartes. Un, kolēģi, ielieciet kartītes mašīnā. Eļ de, de vote. Nous allons faire un vote, euh, un test. Tagad veiksim pārbaudas balsojumu. Alors, le scrutin est ouvert. Sākam balsot. Tas ir pārbaudas balsojums. Bon, il y a 25 votants. 25 balsojuši. Pirmais eh, balsojums par eh, astoto budžeta grozījumu. Tas ir 2015. gadam. Es atvainojos. Vai mēs varam blokā balsot par sešiem Ašvartkunga grozījumiem? Visi piekrīt? Par? Par? Balsojiet. Ja jūs piekrītat visiem šiem Ašvarda kunga sešiem grozījumiem, kurš eh, grib par tiem balsot? Kurš pret? Kurš atturas? Šie uh, grozījumi ir noraidīti. Tagad personālais balsojums par astoto budžeta grozījumu. Sākam balsot. Eskutai klū. Le DAB et votre. Budžeta grozījuma projekts ir pieņemts ar 22 balsīm par, 2 pret un 2 atturējušamies. Rapport numero 9. Devītais eh, grozījums eh, - elastības instrumenta mobilizācija, lai uh, risinātu migrācijas problēmas. Uh, trīs Ašvardsgonga grozījumi, vai mēs varam balsot kopā par šiem trim uh, grozījumiem. Neviens neiebilst, uh, kuri uh, ir par šiem trim grozījumiem. Pret? Kurš pret? kurš atturas, grozījumi noraidīti. Un par elastības izman, instrumentu personālais balsojums sākam balsot. Es kaut kā iklu. Beidzam balsot. 23 pār, 2 pret, 2 atturējušies pieņemts. Eiropas Savienības solidaritātes fonda izmantošana, avansu maksājumu nodrošināšana. Te ir. Vai mēs balsosim? Nē, šeit nav grozījumu, tā tad personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. 26 pār 1 pret neviens nav atturējies. Gardie Zabal eh, kundze ir eh, referents par virkni pārvietojumu pieprasījumu. Trešā iedaļa. To atkopmē pārtiem mēs jau. Eh, mirklīt, man jāatrod man dokumenti. What? Eh, no. Y transfer 31, 33, 34, sí. 37 y 38. Ya lo tengo, presidente. Eh, eh, tenemos que votar. Priekšsēdētāji, mums ir jāliek uz balsojumu pie transferi, no tiem pirmais 31, eh, eh, lai stiprinātu budžeta pozīciju kosmē ar 8,8 miljoniem eiro. Otrais transfers numur 33 lai reaģētu uz krīzi, un steidzamo krīzi šeit ir runa par mieru un stabilitātu 10 miljonu eiro, nākošais transfers numur 34, kas attiecas uz eh, no, nu, zvejas saimniecības nolīgumiem ar Mauritāniju. Et, eh, šeit ir e, šo nolīgumu specifi, e, specifika, jo mums pat nav atzinuma par šiem nolīgumiem, bet mums jau vajag e, nodrošināt transferu daļai naudas pirms tiek parakstīti šie nolīgumi. Un pēc tam transfers numur 37 par 1,3 miljoniem eiro, kas ir paredzētā ERDF, lai nodrošinātu devumu es nevaru pateikt to vāniski, Eiropa, Eiropas teritoriālā sadarbība Baltijas jūras reģionā. Norāda, kā bija teikts oriģinālā. Un tālāk 38. mil eh, grozījums vienotējumā atrisināšanas mehānismam. Un 1,4 miljonu aicina balsot uh, par visiem. Turpina priekšsēdētājs tā kā esat aicinājusi balsot par visiem, vai mēs varētu visus šos piecus transferus nobalsot blokā, vai neviens tam neiebilst. Tādā gadījumā personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Šie pārvietojumi ir apstiprināti. 24 balsis par, viena pret, viens atturējies. Tagad došu vārdu Sešovskas kundzei, kur aizstāja Holmejers kundzi par eh, citām sataļām par 2015. gadu. Jā, uvienam stručný, jā, jā tu dneska, eh, dneska zastupuju. Es uh, Es izteikšos, eh, paldies priekšstādātais aizstāju Holmējers kundzi, kurai bija jādodas uz Lībe komiteju, jo tur ir ļoti svarīgas diskusijas par šiem pārvietojumiem. Tas ir Regija komitejai. Tur Monika jau jūs vairāk kā arī informējusi par šiem pārvietojumu pieprasījumiem. Šeit nav nekādu īpašu lietu. Konkrēti ir seši pārvietojumi, uh, Tā ir pirmā sadaļa, un mēs jau esam apsolījuši šīs lietas apspriest. Viens pārvietojums ir pirmajā iedaļā saskaņā ar 25. pantu, un tas attiec uz Eiropas ombudi, un viens pārvietojums ir uh, Eiropas uh, sociālajai un ekonomikas komitejai. Es piedāvāju šos pārvietojumus apstiprināt uh, visus kopā. Šeit nav nekādu strīdīgu jautājumu un nav vajadzīgs nekādas īpašas diskusijas. Paldies! Sì, grazie Presidente. Io avrei un appunto su questi storni, soprattutto um, per quanto relativo. Paldies, es par šo uh, gribēju vēl kaut ko pateikt, īpaši par reģionu komiteju. Greslas kundze budžets kontrolas komitejas eh, priekšsēdētāju, ar viņu runāju, zināt, kāda ir situācija uh, Un eh, Roberts Makoja, bijušais finanšu kontrolieris, eh, par to negrib iedzināties detaļās, varbūt citi gribēs kaut ko piebilst, bet Roberts Makoja bija finanšu kontrolieris un viņa darbs bija pāraudzīt eh, reģionu komitejas naudas izdošanu, un pirmajos gados pēc 2000. gada viņš ziņoja par dažiem pārkāpumiem un krāpniecības gadījumiem un ieteica, lai Olafs tiktu piesaistīts šīs lietas izmeklēšanai. Tas noveda pie ļoti nopietnas, um, nopietniem, uh, nopietnām apsūdzībām pret uh, individiem, un uh, viens cilvēks arī tika atbrīvots no darba. Uh, Un, protams, bija arī eh, psiholoģiskais spiedziens, kas ir iesaistīts eh, šādā eh, izmeklēšanā pret ierēģiem. Budžeta kontrolas komiteja, tad, kad bija runa par budžeta izpildes apstiprināšanu, nu, nobalso ļoti skaidru uh, pozīciju, proti, ka reģionu komiteja ir jārespektē Eiropas Uh, ierēģu tribunāla lēmumi, kas lēma par labu šim ierēdnim un pret reģionu komiteju, proti, un bija jāapmaksā šie juridiskie izdevumi. Un arī jāmaksā bija kompensācija 20 tūkstoši eiro, bet līdz šim uh, reģionu komiteja ne tikai atsakās uh, ievērot šo rīkojumu, izpildīt šo rīkojumu, bet viņi arī uh, pat nav uh, ļāvuši Olaf veikt uh, vajadzīgos iekšējos pasākumus, un tas bija vienkārši kāds, kurš ziņoja par eh, pārkāpumiem, vai mēs varētu reģionu komiteju neiekļaut šajā pieprasījumām. Paldies par šo paziņojumu, bet tas nemainīs mūsu darba kārtību. Tātad mums ir principā jāizsaka viedoklis par katru no šiem pieprasī, pieprasījumiem. Un uh, varbūt uh, nevajag balsot, bet ja jūs iebilstat pret šo pārvietojumu, kur ir runa par reģionu komiteju, es Eh, gribētu lūgt, lai šeit tiktu eh, ievērots izņēmums. Fernandeša kungs. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka jums ir pilnīga taisnība, bet man nepatīk atstāt šaubas un bažas par jautājumiem, kas varbūt tādi jūtīgi attiecībā uz to, kas tika teikts. Un tā kā es domāju, ka nav problēma šo jautājumu atlikt un tā kā referente nav klāt, jo viņai ir jābūt kādā ļoti svarīgā citā sēdē. Es piedāvāju visu šo jautājumu nobalsot nākamajā sanāksmē, tad, kad saņemsim informāciju. Mums jāpieprasa informācija par šo jautājumu, un, manuprāt, tas būtu labs veids, kā rīkoties, un tas arī nodrošinātu maksimālu caurskatāmību. Kā vienmēr tas ir bijis mūsu mērķis. Paldies! Le, le, je, je trouve votre suggestion excellente. Jūsu ieteikums ir lielisks eh, ģenerāla referenda, bet ja mēs eh, neliekam uz balsojumu par šo diētu, tad transfers notiks automātiski, un tāpēc labāk būtu, ja balsojums notiktu. Lai eh, varētu oponēt šim transferam. Uh,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 mēs varam piedāvāt atcelš, pārcelšanas vēlāk šim tematam. Ja mēs nevaram to izdarīt, tad nobalsosim pār, jo šīs lietas nav saistītas. Priekšsēdētājs turpina, vajadzētu skaidri saprast jautājumu, kuru uzdeva Zanīkungs, jo tas ir svarīgs jautājums, un šeit nav runa par to, ka varētu atstāt bez ievērības. Deputāts Fernandešs, priekšsēdētāji. Es vēlētos arī pārbaudīt, vai jautājums ir vai nav saistīts, jo mums ir jābūt nopietniem, tad, kad mēs strādājam ar šiem jautājumiem. Ja uzdotais jautājums galīgi nav saistāms ar eh, pārvedumiem, tad jautājums nav jāuzdod šajā brīdī, bet citā. Un šajā etapā man vēl nav informācijas, lai pateiktu, vai pastāv saikne vai nē. Un es nedomāju, ka mums vajadzētu tagad ieslīgt diskusijā. Mums būs laiks to darīt. Mums varbūt to vajadzēja darīt saulaicīgi vai iepriekš, un es arī domāju, ka šie jautājumi varētu tikt varētu parādīties arī citās komitejās, konkrēti budžeta kontrolas komitejā, bet es negribētu tagad ieslīgt diskusijās par šo jautājumu, nesot klāt referentam. Ja mums ir jāliek uz balsojumu tas, jo es neredzu, neredzu saikni, tad mēs balsojam par. Ja mēs varam piedāvāt pārcelšanu uz vēlāku laiku, tad mēs to varam darīt. Priekšsēdētājs turpina, manuprāt, pārcelšana būs sarežģīta, summa nav no pārāk liela, un es aicinu šo jautājumu ierakstīt nākošajā budžeta komitejas sanāksmē. Zanīkungs vai piekrītat? Zanīkungs piekrīt. Ko, dārgie kolēģi, vai jūs arī piekrītat, lai visi šie transferi, kas ir transferi informatīva rakstura, varētu tikt uzskatīti par pieņemtiem bez balsojuma? Viss piekrītam. Paldies, un tagad mēs pārējām pie transferiem, kur ir jāliek uz balsojumu. Un šo transferu sakarā jūs dosiet labēlīgu atzinumu, attiecīgi mēs tos liekam uz balsojumu. Pirmais - Eiropas ekonomikas sociālo lietu komiteja. Je consulte par... Eh, personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 22 balsis pret 3, 1 atturās. Tālāk liekam uz balsojumu. Reģionu komiteja. Šis var tikt atlikts uz vēlāku laiku. Hello. Oui, monsieur. Monsieur Depré. Ja būtu iespējams atlikt šo punktu uz vēlāk, lai es tā darītu, tāpēc, ka tas ir visai delikāts punkts, turklāt būs līdzīgi cita rakstura priekšlikuma, es izskaidroju sīkāk. Tā kā saskaņā ar manis tikko pieminēto procedūru katalgojums tiks korīdēts korģēts 16. gadā pa 2,4 un nevis 2,2%. Tā būs papildi izdevumi visām institūcijām, komisijai parlamentam pārējām 2016. gadam jau 15. gadam, bet 15. Eh, gadā tas mūs skar tikai uz pusgadu, jo eh, korekcija sākas ar jūliju. Bet 16. gadam tas būs pilns gads. Ko tad mēs piedāvājam? Mēs piedāvājam apvienot visu, ielikt to budžeta eh, postenī, kas skār ēkas, lai mēs varētu sākot ar šo brīdi maksāt jau ar šo brīdi īres maksas no tiem kredītiem, kas ir pieejami 15. gadā. Un pirms uzsākam šo operāciju, gribētu, lai mēs to izrunājam šeit, jo man šķiet, ka tas nav, e, ka, ka tā man liktos vissaprātīgākā finansiālā tehnika. Turpin priekšsādātājs. Un šeit, deprēkungs E, jūs varētu apsūdzēt par budžeta kosmētiku. Tas nozīmē savākt, maksāt 16. gada budžets 15. gadā, lai iegūtu kredītus un risināt uh, algu palielinājumu. To nesakot, šāda tehnika nav pieļaujama. Mums ir ļoti go godīgi un pilnīgi paraug kārtībā jāpakļaujas mūsu uh, budžeta noteikumiem. Vai pārcelšanai viss piekrīt šajā gadījumā? Ļoti labi, un tādā gadījumā mēs esam pabeiguši šo jautājumu ēku politikā. Nav transferu, mēs varam atgriezties pie mūsu darba kārtības. Tātad. Eiropas Investīcija bankas ziņojums. Deputāte Guardat Javēlā. Paldies priekšsādātāji. Ļoti īsti no savas puses pirmo reizi budžeta komitejā tiek gatavots atzinums par Eiropas investīciju gada bankas pārskatu. Šajā gadījumā ir runa par 14. gadu un šoreiz ir eh, atzinums balsts balstīts uz pirm, trim punktiem. Pirmajā daļā Junker plāns, ņemot vērā to, ka pirmo reizi mēs gatavojam ziņojumu, kurā jau varam runāt par Junker plānu. Divi temati, kas ir pasvaitrojami. No vienas puses nepieciešamība uzraudzīt to, lai visi kriteriji tiek izpildīti, no otras puses jāpasvītro sadarbības starp EIB un Nacionālajām bankām. Otrkārt, Eh, vēlos izcelt finanšu instrumentu jautājumu, kas ir cieši saistīta ar EIB aktivitātēm. No vienas puses ir tiesa, ir uzlabojusies informācijas saņemšana eh, no EIB un komisijas puses par eh, finansu instrumentu izmantošanu, taču, manuprāt, pietrūkst globālas perspektīvas, kura varētu mums piešķirt vispārīgu ainu un skatījumu par situāciju un papildus šai globālai daļai. Mums vajadzētu arī mazliet detaļus, mums pietrūkst abas šīs puses fotografijai. No otras puses mēs lūgtu izmantot visus līdzekļus tās rīcībā, lai varētu veicināt citu institūciju un banku dalību šajos finanšu instrumentos. Un kā trešais punkts šajā dzinumā. Tas ir saistāms ar ārējo mandātu, un šeit mēs gribētu rūpīgi izpētīt mandātu, lai varētu aktivizēt 3 miljārdus eiro, kas ir paredzēti, e, kad pienāk vidusposma pārskatīšanas. Un noslēgumā runāt mazliet par E, politiku koherence Eiropas Savienībā. Šeit jāpasvītro nepieciešamība tam, lai visi projekti, kas tiek finansēti caur investīciju banku, būtu saskaņoti ar mērķiem un politikām, ko piedāvā Eiropas Savienība. Un pretējā gadījumā nevar saņemt EIB finansējumu. No, nu, tas, tas no manas puses viss. Merci. Paldies. Vai ir aizrādījumi no kolēģiem. Tarantkungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam ātri daži komentāri, ko, uh, uz kuru uzmanību vēlētos vērst zaļo grupa. Protams, mēs atbalstām Eiropas strateģisko investīciju fonda darbības uzsākšanu, bet mums vajadzētu aicināt ar Eiropas investīciju banku nodrošināt, lai šīs uh, finanšu operācijas uh, atbilstu tradicionālajām EIB aktivitātēm un finanšu programmām. Mēs esam satraukšies, ka daudzi programmi, kas uh, ir izvēlēti, varētu tikt finansēti arī normālos apstākļos un uh, nav vajadzīgs šis papildu prasības ievērošana. Mēs gribētu, lai Eiropas Investīcija Banka uzņēmas vairāk riskus un uh, Um, neuzskata par tik svarīgu šo 3A reitingu, un mēs uh, brīdinām kolēģis, ka mums būtu jābūt ļoti uh, rūpīgiem, ļoti piesardzīgiem un jāuzrauga atbilstība uh, kritērijiem. Un, protams, vienmēr ir vērts atkārtot, ka EIB ir nepārāk caurskatāma, drīzāk eh, tāda gandrīz jau slepena institūcija, tātad mums vajadzētu daudz vairāk uzmanību pievērst eh, tam, kā šie eh, kungi un dāmas, kas tur strādā, izmanto šos līdzekļus. Un visbeidzot, attiecībā uz mūsu kontrolas pienākumu, attiecībā uz EIB ārējā mandāta īstenošanu, uh, būs vidusposma pārskats, un mums būtu jāpaturprātā, ka varētu aktivizēt vēl 3 miljārdus eiro un apliecināt, mums vajadzētu jāapliecina, būtu jāapliecina mūsu apņemšanās eh, rūpīgi izpētīt pirmo progresu ziņojumu, kuru ir paredzēts eh, finansēt eh, attiecībā uz ārējo aizdevumu mandātu un tur, kas ir noteikts noteikums. Paldies, tagad Mērsāna kungs. Paldies, priekšsādātāji, arī no savas puses eh, gribētu pateikties eh, Ēdē Gardiela Zabalu par šo atzinumu, kas eh, lielā mērā arī atspogļo mūsu politiskās grupas viedokļi. Protams, pēc Eiropas Strateģisko investīciju fonda darbības sākuma EIB ir stiprināta, un tas atspogļojas arī atzinumā, ko um, Gardija Zabalkundze ir sagatavojusi, un daži pronkti, kas nav pretrunā to, kas ir ziņojumā, bet kas varētu tikt izmantot kā papildinājumu. Viss beidzot par to, kā EIB finansē uh, MVU. Pirmkārt, MVU ir grūti rast uh, tādu pienācīgu finansējumu. Uh, Un eh, es domāju, ka Eiropas Investīcija banka tur varētu spēlēt eh, labu lomu, un tāpēc mums vajadzētu atbalstīt šos instrumentus, kas ir vērsti īpaši uz MVU. Otrakārt, Eiropas Investīcija bankas ārējās mandāts, gan attiecībā uz uh, austrumu un dienvidu valstīm, gan Ukrainā un arī dienvidu valstīs ir izaicinojumi. Uh, Un ja mēs e, vēlamies apturēt e, bēgļu vilni, kas tuvojas Eiropai, tad mums ir jāuzlabo dzīves apstākļi viņu valstīs. Un es domāju, ka EIB tur varētu spēlēt zinām lomu, e, uzlabojot sociālo infrastruktūru un arī veikt investīcijas pilsētu zonās, sociālajā sistēmā un uzlabot uh, vispārēji dzīves apstākļus šajās valstīs. Tur Eiropas Investīcija banka varētu palīdzēt. Un treškārt, pavisam īsi, mēs uh, joprojām vērojam uh, būtiskas geogrāfiskas atšķirības, kad ir runa par dalību valstu pieeju EIB finansējumam. Un mums vajadzētu rūpīgāk papētīt to, kā mēs varam um, novērst šīs atšķirības gan uh, um, geogrāfiskā, gan sektoriālā izpratnē, un tās ir arī tās uh, lietas, kas uh, ir iekļauts mūsu grozījumos. Tie nav pretrunā ziņojumam, kas mums prāt ir ļoti labs, vienkārši tie ir tādi papildinājumi šim ziņojumam. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, redz, ka neviens cits. Uh, Neprasu vārdu. Uh, 23. novembrī 17. Uh, ir grozījumi izsniegšanas termiņš un budžeta komitejā balsosim 10. decembrī. Kontu komiteja izteiksies 28. janvārī un plenārsēdē šis ziņojums tiks skatīts martā. Tagad vārds uh, mūsu referentam uh, Levandovska kungam un Deprē kungam attiecībā uz uh, procedūru kas attiecas uz pievienoto vērtību un nacionālajiem ieņēmumiem. Un par uh, resursu izmantošanu un par valsts kas vajadzībām. Levandovska kungs pirmais. Paldies. Jā, un uh, visi, kas uh, strādāju pie šī 2016. gada budžeta un uh, visiem šiem brīniem, kas tur notiek. Tas, ko Žerāts jums jau ziņoja, drīzāk ir tehniski grozījums, lai panāktu tehnisku noregulējumu, kā mobilizēt uh, pašu resursus. 2016. gadā bija tas tika pieņemts un attiecībā 2016. gadu, bet uh, kā tika to piemērot retroaktīvi 2014. gadā. Un uh, šī grozījuma ideja, regulējuma ir uh, to padarīt vēl tehniskāku, jo Grezē vienmēr automātiski, bez, bet tas būtu pilnīgi briesmīgi kādas politiskās iejaukšanās, un mēs atbalstām to, ka to vajadzētu vairāk automātiski ieviest Eiropas budžetā. 2014. gadā bija pielāgošanās, un uh, kas pamatojās uz 17. Eh, gada pieredzi. Mēs esam atbalstījuši šos ieteikumus, mēs esam atbalstījuši arī iespējamo vienu reizi, vēl vienu, vienu 12. Un um, tas, kas ir eh, negatīvās in, in, interešu procentu likmes to mēs atbalstam. Komisijai vajadzētu ziņot ne tikai padomē par šo jautājumu, bet arī vajadzētu ziņot Eiros parlamentā par situāciju. Mans uh, iespējas, ka tas drīzāk tehnisks jautājums, un to vajadzētu vienkārši atbalstīt. Merci! Paldies! Deprēkungs! Uh, eh, Visam īsi priekšsēdētāji. Es pilnībā piekrītu tam, ko ļoti labi jau pateica mans kolēģis Levandevska kungs. Vienkārši gribēju vēl piebilst, ka eh, tas, ko mēs darīsim, ir diezgan ierobežots, jo šeit ir runa par padomes regulu pēc konsultēšanās ar Eiropas parlamentu un uh, eh, revizijas palātu. Tātad mēs izskatīsim Januš un es šo tekstu, mēs uzskatām, ka to vajag atbalstīt ar grozījumu, ko mēs piedāvājam. Ļoti labi, vai kāds vēlas izteikties? Nē, tad pateikšu, ka Grozījumi ir jāiesniedz līdz 24. Uh, novembrim 12. 3. decembrī balsosim komitejā un 2. Uh, decembra plenārsēdē uh, būs jāizsakās par šo regulu. Mums būs uh, uzklausīšana. Uzklausīsim mūsu draugus, kas ir pašresursu augstu līmeņu darba grupā. Un eh, tagad mums būs slēgtā sēde, tāpēc es aicinu visus apmeklētājus un citu institūciju pārstāvjus atstāt šo zāli un uh, pārtrauksim arī